jūs visus aicināt atbalstīt šo miermīlīgo demonstrāciju, lai mēs apliecinātu Gazas iedzīvotājiem, ka starptautiskā sabiedrība viņus nav aizmirstusi un ka mēs distancējamies no Izraēlas draugi, eh, draudiem uzsākt jaunas akcijas, kā tas bija pirms pieciem gadiem, kad bojā gāja vairāki cilvēki. Un es vēršos pie padomes ar aicinājumu risinājumu, rasta e, risinājumu, lai varētu mainīt situāciju šajā nelaimīgajā reģionā. Vi informo che a far data dal 15 giugno Es uh, e, informēju jūs, ka ir izveidota jauna politiskā grupa 15. jūnijā. Tā ir e, Nāciju un brīvību Eiropa. 36 locekļi ir šajā grupā un uh, iesniegums par grupas izveidi ir atbilstošā formā saņemts. Le competenti autorità della Polonia mi hanno comunicato. Uh, atbild